Muito bom dia, caros colegas. Está aberta a sessão. Labrīt, godātie kolēģi, sākam plenārsēdi. Un no rīta, no rīta pirmais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā ir gatavošanās samitam par rīcību klimata politikas jomā un ilgtspējīgas attīstības mērķu samitam Ņujorkā. Komisijas paziņojums. Tā tad eh, pirmo stundu un vairāk veltīsim šā temata izskatīšanai. Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tas eh, būtu pirmais. Un eh, pirmajam dodu vārdu Kaņetas kungam, komisāra kungs, sveicināti plenārsēdē. Paldies, ka esat ieradies, un komisāra kungs, vārds jums. Paldies, Mēs gatavojamies samitam par rīcību klimata politikas jomā un ilgspējīgas attīstības mērķu samitam Ņujorkā. Komisija 11. septembrī ir pieņēmusi paziņojumu parlamentam un padomē, gatavojoties šim samitam, lai prezentētu Eiropas Savienības eh, pašreizējo klimata politiku. Eiropas Savienības līderu pārstāvniecību piedaloties un šajā samitā, tā skaitā tas, ka kunga piedalīšanās eh, dos mums iespēju izklāstīt, kāda ir Eiropas pozīcija un kāda ir tās mērķi. Mums ir eh, mērķi, mēs vēlamies būt eh, apņēmības pilni un komisijas pieeja attiec arī uz dalību valstīm. Eiropas Savienības vēstījums balstīsies uz šādiem elementiem. Pirmkārt, eh, pamatīgais progress, kas ir eh, balstīts uz mūsu ilgtermiņa stratēģiju klimata neutralitātes panākšanā līdz 2050. gadam. Otrkārt, dažādu likumu un pasākumu kopums un treškārt eh, plānošana un aktualizēšana attiecībā uz mērķu īstenošanu un mūsu mērķu pārskatīšana. Uh, Pagājušā gada jūnijā liela daļa Eiropas Savienības līderu atbalstīja komisijas priekšlikums padarīt Eiropu klimatam neitrālu līdz 2050. gadam, bet ir nepieciešams radikāli transformēt mūsu ekonomiku un mūsu sabiedrību. Esam panākuši ievērojumu progresu, ņemot vērā, cik apjomīgs ir šis mērķis. Mēs turpinām strādāt pie 2019. gada mērķiem Tad, kad mūsu IKP pieaug par 58%, mums izdevās arī pietuvoties šiem mērķiem. Mēs esam Eiropas parlamentā un padomē izpelnījušies lielu atbalstu attiecībā uz emisiju samazināšanu līdz laika posmam no 2018. līdz 30. gadam. Uh, Eh, divreiz ātrāk nekā sākotnē bija paredzēts. Pārvaldības mehānisms, ko esam eh, noteikuši, palīdzēs mums eh, turpināt panākt šos mērķus un tādējādi pietuvināt mērķi panākt klimata neutralitāti. Mēs esam, mēs lēšam, ka var, Eiropas Savienība varēs līdz 40 5% samazināt emisiju apjomu līdz 2030. gadam salīdzinoši ar 18. gada rādītājiem. Un līdz ar to mēs arī varēsim ļoti būtiski kaut ko darīt vidas labā. Mums arī jāraugās, lai Eiropas Savienība virzītos eh, pa pareizajām sliedēm eh, pretī mērķiem, kas ir nosprausti līdz 2050. gadam. Uh, mums ir par 20% izdevies palielināt arī finansējumu klimata problēmu risināšanai, nu, arī lai atbalstītu zemes oglekļa emisijas um, tehnoloģiju izstādi, izstrādi. Mēs parlamentā un padomē esam arī guvuši atbalstu. Komisija ir ierosinājusi 25% eh, no budžeta vai 300 eh, miljonus šo mērķu tuvināšanai. Klimata neutralitāte nozīmē, ka ir nepieciešams milzīgas investīcijas, kas jau tuvākajos gados ir jāiegulda, labāk, tīrāk energosistēma, tīrāka mobilitātes sistēma un daudz kas cits, lai eh, mēs palīdzētu absorbēt uh, gāzu emisijas. Šo investīciju apjoms nav pa spēkam tikai publiskajam, tikai valsts sektoram, un te ir liela loma spēlējama arī privātajam sektoram, lai piesaistītu privātās investīcijas. Eiropas Savienība jau ir noteikusi uh, kritērijus un uh, stimulus investoriem. Uh, piemēram, Eiropas Savienības rīcības plāns par eh, ilgspējīgas attīstības finansēšanu un to saistītā pakotne. Mums ir arī jākoncentrējas uz citiem pasākumiem, gan Eiropā, gan citviet, un eh, mēs varēsim balstīties uz jau paveikto darbu un, un starptautisko sadarbību ar mūsu, atbalstot mūsu partnerus. Eiropas Savienība ir eh, pastiprinājusi finansiālo un tehnisko sadarbību ar citām partneru valstīm, jo tas būs ļoti būtiski tīpaši kritiskos sektoros, piemēram, atjaunīgo enerģijas eh, jomās, tāpat arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Eiropas Savienība ir ne tikai galvenais attīstības palīdzības donors 18. gadā 70, vairāk nekā 70 miljonus eiro atvēlējušiem nolūkiem. Mēs arī visvairāk finansējam dažādas klimata pasākums. Kopš 2013. gada katru gadu 20 miljārdi tiek tērēti klimata jautājumu risināšanai. Mums ir arvien vairāk jāmobilizē starptautiskais finansējums, tāpat arī jāpalielina ambīcijas dažādu investoru vidū un Eiropas investīcija bankas finansējums jāpalielina šiem mērķiem. Mēs arī turpināsim veicināt eh, dažādas darbības, kas nāk par labu videi. Tā ir globāla problēma un tāpēc ir visā pasaulē jāuzņems atbildība. Mēs Eiropā darām savu daļu, mēs esam aktīvi rīkojušies un turpinām tā darīt, bet lai panāktu mūsu ilgtermiņa mērķus, mēs zinām, ka mums ir jādara vēl vairāk. Mēs arī gribam sniegt samitā spēcīgu vēstījumu. Mēs arī zinām, ka šis uh, uzdevums nebeidz šeit, neatkarīgi no tā, cik mēs šobrīd esam izdarījuši un kāds ir mūsu ambīcijas. Tajos gados, uh, kad es esmu bijis vadošajā lomā klimata jautājumos, uh, Es esmu pārliecinājies, ka šajā samitā Ņujorkā varēsim secināt tikai to, ka ir jādara daudz vairāk. Eiropa atbildēs šim aicinājumam pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām un uh, Eiropas parlamenta prezidenta uh, vēstījumi ir skaidrs, ka Eiropas Savienība turpinās atbildīgi rīkoties šajā jomā un mēs būsim apņēmības pilni. Es sagaidu, ka mēs turpināsim uh, rīkoties aktīvi, balstoties uz uh, esošajiem sasniegumiem un attīstīsimies vēl tālāk tuvākajā nākotnē, lai panāktu konkurētspējīgāku un labklājīgāku Eiropas Savienības ekonomiku un sabiedrību. Mums ir jākļūst par modeli, kas kalpo kā piemērs partneriem visā pasaulē, un tādējādi mēs kolektīvi visi kopā varēsim izvairīties no klimata katastrofām, kas cit, citādi būtu neizbēgams. Ilgtspējīgas attīstības samits ir eh, ļoti svarīgs arī no politiskā viedokļa. Tas noslēgs eh, politiskā fóruma pirmo ciklu valstu un valdību vadītājiem. Pirmo reizi būs iespēja pārskatīt progresu, kas ir panākts īstenojot eh, darba programmu līdz 2030. gadam. Samitā vajadzētu arī sniegt vadlīnijas no politiskā viedokļa, lai pātrinātu progresu šo mērķu sasniegšanā. Būs arī jāpieņem uh, politiskas deklarācijas, kurā tiks izteikts aicinājums darboties. Tur vajadzētu ietvert arī saistības uh, pieturēties pie mērķiem, kas ir nospraust līdz 2030. gadam. Ir nepieciešams arī sinerģijas starp uh, Parīzes nolīgumu un uh, mērķiem līdz 2030. gadam vidas aizsardzība. Tāpat ja, aizsardzībai jāietver arī jūras vidas aizsardzība. Eiropas Savienības sniegs būtiskus vēstījumus uh, šajā te globālā ilgspējīgās attīstības mērķu samitā. Pašreizējais samits nav, ne, nav pietiekams, pašreizējie sasniegumi nav pietiekami. Uh, aizvien palielinās globālā sasilšana, tāpat arī citas problēmas, ko veicina cilvēku darbība. Tāpēc ir nepieciešams rīkoties ātrāk, kā liecina dinamika dažas valstis. Pagaidām ir pārāk tālu no Parīzes līgumā nospraustajiem mērķiem un 2030. gada mērķiem. Nobeigumā es gribētu pateikties jums par jūsu nemitīgo atbalstu un rīcība, kas ir ļāvus mums eh, starptautiskajā arēnā stāstīt šo pozitīvo stāstu un mudināt mūsu starptautiskos partners būt ambiciozākiem attiecībā uz klimata mērķiem. To no mums visiem sagaida mūsu iedzīvotāji. Gada mobilizēšanos visā pasaulē labāks nākotnes vārdā. Paldies! Obrigado. Paldies eh, komisāra kungam, paldies par šiem ievadvārdiem, paldies par informāciju, kuru jūs savos ievadvārdos iekļāvāt. Un eh, komisijas mērķi ir skaidri, ir skaidrs, ko jūs vēlaties dalīt, darīt turpmākajos gados un arī ko jūs pasāksiet nu, Ņujorkā. Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmā Maginesas kundze. Lūdzu, ETP. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Es esmu ļoti piesardzīga stāvot šeit. ANO ģenerālsekretārs teica, atnesiet rīcības plānu, nevis vēl vienu runu. Tas labākais, ko mēs varam šodien darīt, ir vēl viena runa un arī apliecināt, ka mēs cienīsim tās saistības, ko esam uzņēmušies. Bet, lai arī mēs labi runājam, mēs nevienmēr izpildam savu sacīto. Runājot par ilgspējīgas attīstības mērķiem, ir četri tādi mērķi, kur mēs ejam uz atpakaļ. Ilgspējīga attīstība numur divi un bats. Mēs eh, panācām lielu progresu, bet. Uh, Šobrīd eh, starptautiskās organizācijas saka, ka mēs ejam uz atpakaļ, jo ļoti daudz miljoniem cilvēkiem trūkst pārtikas. Desmitais mērķis arī ne, netiek sasniegts. Tāpat par bioloģisko daudzveidību un klimatu mēs nedaram pietiekam daudz un ne, ne, nerīkojamies tā, lai šos mērķus sasniegtu. Gribētu vēlreiz par par badu runāt. Tā ir ļoti reāla problēma un izaicinājums mums visiem, lai ja mums būtu konsekventa politika gan Eiropā, gan visā pasaulē. Lansrup ziņojums, ko daudz no mums zina, tur ir runāts par uh, stabila intensifikācija, bet es domāju, ka mums šeit parlamentā nav vienprātības par to, kā tas varētu izskatīties vai attīstīties. Līdz ar to mums ir nepieciešams padziļināts diskusijas šajā parlamentā starp komitejām par šiem jautājumiem. Viena no lietām, ko es ceru, ka jaunais parlaments, tagadējais parlaments eh, varēs panākt lielāku koordināciju starp komitejām. Runājot par klimatu, mēs zinām, ka pastāv milzīgas problēmas un eh, jaunākās paaudzes mums tik tiešām izdara spiedienu, lai mēs darītu vairāku, bet mums ir pašiem jāizaicina sev un eh, jaunākās paaudzes, lai pārliecinātos, ka mēs esam gatavi kaut ko mainīt, piemēram, ražošanas procesos. Uh, lai panāktu globālos mērķus, kas ir sasniedzami, un vēlreiz par okeāniem un par zemi. Mums ir spēcīgas politikas Eiropā, mums ir nepieciešams arī mūsu kolēģiem ANO nākamajā nedēļā uzsvērt, ka ir svarīgs multilaterālisms. Uh, jo šobrīd šī situācija ir vājāka nekā tad, kad mēs uzņēmāmies tās saistības. Mums ir jāstrādā visiem kopā, gan Eiropā, gan visā pasaulē, jo tikai tā mēs panāksim liels izmaiņas. Un kā viens no delegācijas līderiem es eh, to arī grasos uzsvērt. Paldies! Muito obrigado. Tem agora a palavra. Eh, Paldies. Un tagad eh, dodu vārdu Mirjamai Dalai, S&D grupas vārdā lūdzu. Komisionā kolīgs. Paldies. Kolēģi, komisār kungs, Pareizā laika izvēle ir ļoti būtiska lieta, un samits palīdzēs mums risināt to ārkārtīgi steidzamo klimata jautājumu. Vienošanās par klimata plānu, kas sniedza vienādu tādu kopējo ambīciju līmeni un nodrošina, ka tiek īstenots pārmaiņas, tāpat arī, ka pietiek uh, finansējums uh, un uh, Tas viss ir jārisina kopā ar horizontālajām politikām. Tā kā tas ir šobrīd, pat ja viss 2030. gada mērķi tiktu īstenot, mēs vienalga nepagūtu sasniegt Parīzes mērķus. Eiropas Savienībā ir potenciāls un pienākums rīkoties ambiciozi līdz 2030. gadam un pieņemt dokumentu redzējumu. Uh, nākotnē ja vidē, kurā, kur, kas būtu vidē, kas būtu neitrāla un eh, brīva no oglekļa izmešiem. Ir nepieciešami rīcības plāni, kas parāda, kā šīs stratēģijas tiks īstenotas un kā tās tiks finansētas. Ir nepieciešams izmaiņas tādās nozarēs kā transports, būvniecība, rūpniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība. Klimata pārmaiņas ir globāls izaicinājums un arī risinājumi ir jābūt pasaules mēroga, kā pieminēja komisāra kungs. Bet Eiropas Savienībai ir jāturpina spēlēt vadošo lomu. Uh, arī sniedzot eh, mazāk aizsargātajām valstīm eh, atbalstu, jo tās visvairāk skar klimata pārmaiņas. Mums ir nepieciešama kolektīva rīcība. Es vēlos, lai Eiropas Savienība runātu spēcīgā, stingrā balsī nebaitītos eh, ierosināt ambiciozas programmas šajā samitā, jo tāds vājas saistības nāks par sliktu mūsu kopienām, mūsu ekonomikā, mūsu jauniešiem, mūsu bērniem. Uh, Tikai ar Eiropas Savienības eh, vadību mēs varēsim pātrināt globālo rīcību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un klimata mērķu sasniegšanai, un Eiropas Savienībai nevajadzētu atkāpties no savas atbildības. Paldies! Obrigado, Mirjam! Tem agora a palavra. Paldies, Mirjam! Tālāk lūdzu Marija Sarāja Rodrigas Ramos, Reņū grupa. Paldies! Komisāra kungs, tik tiešām klimata pārmaiņas eh, ir jau tagad aktuālas, un mums ir jārīkojas ātri. Mums ir jāpieņem lēmumi un jāveic darbības, eh, kādas līdz šim nav tikušas veiktas. Ja mēs tā nedarīsim, tad pasaule piedzīvos 3 eh, grādu temperatūras pieaugumu līdz gadsimta beigām, un mēs būsim zaudējuši jebkādu izdevību rīkoties. Bet eh, šobrīd laiks mums vēl ir. Un tieši tāpēc ir jāno ģenerāla sekretāra aicinājums eh, nākamajai nedēļai. Proti, šis ir tas pats būtiskākais brīdis, ANO iespēja noturēt klimatu un ilgspējīgu pārmaiņu samitu. Tas viss tiek darīts ļoti pareizā brīdī visas Parīzes vienošanās parakstītāju puses. Tam ir jānāk klajā ar savām nacionālajām saistībām, ar uh, konkrētām darbībām, lai mazinātu CO2 emisijas un tādējādi novērstu temperatūras pieaugumu. Un uh, lai līdz 2050. gadam mēs nebūtu pārsteiguši pusotra grāda pieaugumu. Tas viss nāk arī laikā, kad Kaut vai tikai šogad mēs esam vērojuši meža ugunsgrēkus, eh, sausumu plūdus, un tās nu jau ir kļuvušas par ikdienas ziņām. Eiropas Savienība var būt līdere šais pārmaiņās. Un, kā jau tika teikts, samits nav domāts tikai skaistu runu teikšanai, ir jānāk klajā ar konkrētām darbībām, un Eiropas Savienība var tādas piedāvāt. Mēs esam eh, apņēmušies būt klimatneitrāli līdz 2050. gadam un arī attiecīgā komisāra amata kandidāts ir eh, paudis eh, ambīcijas eh, gūt nepieciešamo finansējumu klimata plāna īstenošanai. Eiropas Investīcija bankai ir jākļūst par klimata banku. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāapzinās, ka globalizētajā daudzpusīgajā pasaulē tikai Eiropas Savienība ir tā, kas varētu uzņemties līdera lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, un tas mums ir jādara. Paldies! Tālāk lūdzu Bās Eikhauts, pusotra minūte. Paldies priekšādātājiem, paldies komisāram. Šo piekdienu sāksies aktivitāšu nedēļa. Tajā piedalīsies daudzi pasaules iedzīvotāji, un viņi jau daudzkārt ir norādījuši, ka vēlas redzēt daudz vairāk darbu, kā šobrīd tiek darīts arī Eiropā. Godīgi sakot, komisāra kungs, es zinu, ka nu, šī droši vien ir viena no jūsu pēdējām plenārsēdēm, bet jūs droši vien arī būsiet pamanījis, ka jūsu runas pēdējos gados nav īpaši mainījušās vienmēr ir piesaukta 2030. gada eh, pakotne, tiek runāts par klimata neutralitāti, bet eh, nekas no tā nav panākts. Tāpat mēs runājam par to, ka esam vienīgā pasaules daļa, kas kaut ko dara, bet man liekas, ka cilvēki grib dzirdēt ko citu. Cilvēki grib redzēt eh, vairāk darbību un to, ka politiķi ieklausās zinātniekos. Tā šobrīd nenotiek. Zinātnieki ir ļoti skaidri pateikuši, ka mums ir atlikuši desmit gadi, lai mēs pārietu uz jaunu ekonomiku. Un tas ir jāpanāk. Tas nozīmē, ka Eiropā ir jāvēro savas ambīcijas. Skaidrs ir, ka ir zināmas izmaiņas arī domājot par jauno komisijas sastāvu, bet mums ir jāzina, kas ir padomā arī jaunajai komisijai attiecībā uz klimata pārmaiņām. Ja es runāju ar klimata ģenerāla direktorāta cilvēkiem, nu man nerodas tāda sajūta, ka šie ir steidzami jautājumi. Lūk, būs kaut kāds plāns un tad ilgas pārdomas, kā to visu izdarīt. Bet uh, Tas viss ir jādara ātrāk. Vismaz mīnus 55% jau nākamgad, vēl pirms uh, Parīzes. Lūk, tas ir tas minimums, ko cilvēki vēlas redzēt, jo citādi viņi būs vīlušies tajā, ka pasaules līderi, tos tā par Eiropu, neko tā īsti nedara. Paldies! Obrigado, agora a palavra, Jordan. Paldies. Jordans Bardella. Lūdzu. Paldies! Pašreizējais ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutieres pagājušajā nedēļā parā teica, ka nepietiek ar skaistām runām, lai apkarotu klimata pārmaiņas, ir nepieciešamas darbības. Starptautiskās organizācijas, to starp, piemēram, Pasaules banka un citas, tām ir jāuzņemas savu atbildību par to greizo ekonomisko sistēmu, kādā dzīvojam. Uh, Brīvās tirsniecības nolīgumu, kas tiek ļoti veicināti, nereti veicina piesārņojumu jūrās, eh, vedot eh, produktus turp šurp, ko mēs varētu saražot paši savās mājās. Tāpat arī lauksaimniecība, ekoloģija, tie ir jautājumi, kas nav daudz ņemt vērā, piemēram, tirsniecības nolīgumā ar Merkosuru. Un tā ir uh, Viltvārdība visos līmeņos ir jādomā par tādiem nolīgumiem, kas tik tiešām nodrošina nepieciešamo pārtiku un uh, ievēro arī visu to cilvēku tiesības, kas uh, piedalās uh, šīs pārtikas saražošanā. Paldies! Obrigado. Tem agora a palavra nossa colega. Paldies! Tālāk lūdzu Anna Zaļevska. Viena minūte. Priekšsētātāji, komisāra kungs, kolēģi. Komisārs runāja par ambīciju līmeni, apņēmību un tā pašā laikā minēja arī reālas darbības. Nu, par to esmu tiešām priecīga. Man ir šāds jautājums. Vai mēs esam gatavi diskusijām? un reālam izvērtējumam par to, ko tik tiešām var panākt uh, un kādi resursi ir atsevišķo dalībvalstu rīcībā, un vai mēs varam plānot reālas investīcijas, vai mums tam ir nauda. Komisārs minēja, ka mums būs vairāk nekā 320 miljārdi eiro mūsu rīcībā. Bet uh, viņš tā ļoti ērti aizmirsta pateikt, ka nav līdzekļu, kas ir atvēlēti pārējai uz jaunajiem modeļiem. Parlaments ir atgādinājis komisijai, ka tikai 5 miljārdi eiro ir atvēlēti pārējais pasākumiem. Nu, lūk, un kas tad notiks, ja citas pasaules ekonomikas mūsu centieniem nepievienojas? Tad emisijas varētu tikai pieaugt, jo uzņēmumi pārceltu savu darbību ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Paldies! Tālāk lūdzu vārds Pētros Kokālis. Viena minūte. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Ε, την άλλη εβδομάδα... Ο... Paldies, priekšādātāji. Nākamajā nedēļā ANO ģenerālsekretārs mūs gaida Ņujorkā, lai mēs nāktu klajā ar reāliem ierosinājumiem, kā apturēt CO2 emisiju pieaugumu līdz uh, 2020. gadam un kā kļūsim eh, klimata neitrāli līdz 2050. gadam. Ja prasām zinātniekiem, nu tad tas faktiski ir viens un tas pats. Zinātnieki jau sen zvana trauksmes zvanu un runā par to, ka ir nepieciešams mobilizēties kā Eiropā, tā pasaulē. Pilnīgi noteikti ir kaut kas jādara, un padziļināti, pamatīgi jāmaina kā ekonomika, tā arī sabiedrības paradumi. Mums ir jānāk klajā ar stratēģiju, kas tik tiešām ļaus apkarot klimata pārmaiņas. Ir Parīzes vienošanās, kas ir vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu un arī nevienlīdzības un klimata izraisītas nabadzības apkarošanu. Mēs zinām, kādā pasaulē vēlamies dzīvot, līdz ar to ir jāatrod ceļš, kā tur nokļūt un jāsāk rīkoties, paturot prātā arī ilgtspējīgu attīstību un zinātnisku informāciju, uz ko ir jābalsta lēmumi. Timermans programma, proti jaunai zaļākai padomēji, arī ir jāizteno. Tas ir viens no priekšnosacījumiem. Paldies! Tālāk lūdzu Eleonora Evī. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi! Šajās diskusijās tas skaļi nepateiktais elements ir tieši un netieši subsīdiju piešķiršana tradicionālajām degvielām, fosiliem kurināmajam. Nu, un tas nekādi nesaskana ar Eiropas Savienības ambīcijām klimata jomā. Saskaņā ar Starptautisko valūtas fondu vairāk nekā 200 miljārdi eiro ir tikuši piešķirti tradicionālajām kurināmajām, un arī komisija tajā ir līdzdarbojusies. Tā kā mums Ņujorkā ir jāpauž konkrēti ierosinājumi, nu, piemēram, Nevajag vairs subsidēt eh, fosilo kurināmo, no tā ir pamazām jāatsakās pilnībā. Tāpat ir jādomā, kā var izmantot nodokļu sistēmu dažādiem stimuliem. Ir absurdi, ka vienlīdzīgs režīms tiek piemērots eh, precēm ar dažādu ietekmi uz klimatu. Mēs negribam produktus aplikt ar nodokļiem atkarībā no tā, kurienes tie nāk. Nodokļi būtu jābalsta uz ražošanas ietekmi uz klimatu. Tas saskana ar brīvā tirgus un konkurences idejām. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Tomas Tobē. Pusotra minūte. Paldies, priekšsētātāji! Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir līderes attīstības sadarbībā. Un šī loma kļūst arvien svarīgāka pašreizējā politiskā klimatā. Eiropas Savienība bija dzinulis ANO, kad tika izstrādāti 2030. gada darba kārtība un ilgspējīgas attīstības mērķi, un ar to ir vērts lepoties. Bet, nu, tagad ir pienācis laiks rīkoties un panākt vairāk progresa, īpaši jau visos ilgspējīgas attīstības mērķos. Es esmu tiešām priecīgs redzēt, ka ievēlētā komisijas priekšsēdētāja ir gatava darboties, un arī jaunajiem komisāriem ir jādod savs ieguldījums ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, bet mums ir nepieciešamas spēcīgākas ambīcijas, vairāk apņemšanās, un tieši tāpēc es ar nepacietību gaidu nākamās nedēļas sano samitu Es domāju, ka Eiropas Savienības loma ir turpināt virzīt uh, kopējo politiku pareizajā virzienā. Tas nozīmē, ka mums ir jāizstāv daudzpusējīgums un uz rezultātiem vērsta attīstības politika, tostarp arī Eiropā. Paldies! Tālāk lūdzu Udo Būmans, divas minūtes. Micro, micro. Uh, of... Ah, dargie kolēģi, nedēļa pirms uh, samita Ņujorkā ilgspējīgas attīstības mērķi ir visiem uz mēles. Biznesmeņi un politiķi runā par to visur, bet ko tas nozīmē reālajā dzīvē? Vai mēs esam, uh, tu, tuvojamies mērķiem? Nē, mēs, mums trūkst. Uh, resursu, un mēs atpaliekam. Zieme, dienvidos mums trūkst resursu, savukārt ziemeļos mums trūkst politiskā griba un izšķirīgas rīcības. Tam ir jāmainās radikāli, jā. It īpaši tajās valstīs ar zemiem ienākumiem ir nepieciešama 530 miljārdi ASV dolāru katru gadu, lai varētu panākt jēgpilnu progresu attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem. Tas izklausās kā milz summa, bet tas nav vairāk nekā 0,5% no pasaules IKP. Kāpēc mēs neesam gatavi investēt šādu naudas apjomu uh, saprātīgā apkurē, ūdens apgādē, veselības aprūpē un normālā pārtikā bērniem nabadzīgākajās pasaules daļās. Pat ja mēs redzam pragmatisku progresu ziemeļos, ar to vien nepietiek. Kamēr būs šis te negatīvais efekts tālāk, kamēr lietas meži tiks iznīcināti gaļas ražošanai un tiks audzēt palmu ražot palmēļu, mēs redzēsim, ka cilvēki dzīvo nabadzībā, mēs redzēsim, ka problēmas pieaugs. Es domāju, ka izšķirošais atslēgas vārds cīņā par uh, progresu un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai ir cīņa pret nevienlīdzību un netaisnību. Tikai tad, kad mūs, mēs investēsim savā sabiedrībā un cilvēkus, uh, cilvēkiem palīdzēsim pašiem lēmt par savu likteni ar spēcīgām institūcijām, ar multilaterālu iesaisti, ar politiku labākai izglītībai. Tikai tad nākamajām paudzēm būs labāks iespējas, un to mēs sagaidām no samita. Paldies! Paldies, Udo! Tālāk lūdzu Katrīna Šabo. Monsieur le Président, Priekšsādātāji kolēģi, nākamajā nedēļā mm, arī daži no mums piedalīsies ANO samitā, lai mobilizētu klimata darbības un veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Klimata eksperti nāks klājā ar īpašu ziņojumu par uh, okeāniem un kriosfēru. Nu, jau vairāk nekā četrus gadus darbojos uh, saistītā platformā kopā ar līdzīgi domājošajiem, un uh, skaidrs ir tas, ka okeāni deg. Uh, ok, par okeāniem ir jādomā, domājot par klimata līdzsvaru. Fotosintēzes rezultātā dažādi mikroorganismi vairojas okeānā, un okeāns nodrošina lielu daļu no pasaules skābekļa. Arī okeāns ir daļa no planētas plaušām. Piemēram, mangroves un citi ūdens augi nodrošina pārtiku vairāk nekā 3 miljoniem iedzīvotāju. Eh, mainoties situācijai okeānos, šo cilvēku dzīvotspēja ir būtiski ietekmēta. Tāpat ir jādomā par klimatu pārmaiņu izraisītu vardarbību. Temperatūras pieaugums, skābekļa piesātinājuma sarukums, par to visu ir runāt šajā jaunajā ziņojumā. 2015. gadā mēs eh, spējām iekļaut eh, okeānu kā ļoti aktuālu jautājumu arī Parīzes COP15. Lielā mērā pateicoties komisāra Vējas darbam, tas tika panākts. Okeānu veselīgumam ir jābūt vienam no galvenajiem eh, klimata politikas mērķiem, jo arī okeāni ir daļa no kopējā risinājuma. Uh, ir jāfinansē jūras ekosistēma atjaunošana, jāpatara jūras transports klimatam draudzīgs, jānosargā jūras dzīvotnes. Eiropas Savienībai ir milzīga atbildība un arī līdera loma, ko mēs varam spēlēt, lai panāktu zaļāku un zilāku nākotni. Jo, nu, gal galā okeāni ir daļa arī no cilvēces mantojuma. Paldies! Paldies! Un eh, tagad eh, dodu vārdu Maklaudas kundzei. Vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, Skotijā un ne tikai miljoni cilvēku uzdod jautājumus ievēlētajiem politiķiem, lai beidzot kaut kas tiktu darīts klimata labā. Uh, Mūsu vēlētāji raugās uz mums un grib, lai mēs pieņemam tādus likumus, kas tiešām kaut ko darītu klimata labā. Un arī nākamā nedēļa Ņujorkā mums ir skaidri jāpasaka, ko mēs Eiropā vēlamies darīt, lai izpildītu tos mērķus un lai cīnītos pret izaicinājumiem, kas eh, mums ir priekšā. To no mums sagaida vēlētāji, un tas mums arī ir viņiem jāsniedz. Mana valsts, Skotija, jau ir pasludinājusi klimata izmaiņas par būtiskāko izaicinājumu cilvēcei. Un eh, pilnīgi noteikti nākamās paudzes piedzīvos vēl smagākas klimata izmaiņas nekā mēs. Mums ir kaut kas jādara, un eh, Eiropas Savienībai ir eh, morāls pienākums globālās ambīcijas pacelt tik augstu, lai mēs tomēr izdzīvotu kā sūkļi. Paldies! Tagad dod vārdu ID pārstāvei Silvijai Limerai. Vienu minūti lūdzu. Decembrī Čīlē būs atkal klimata cirkus eh, ar 500 eh, tūkstošu dal ar 500 dalībniekiem, bet eh, daudz delegāti dosies tur ar lidmašīnām un ļoti daudzus izmešus radīs, un uh, tur tikai tiks runāts par miljoniem eiro, kas, uh, kas tiek izšķērdēti no nodokļu maksātāja naudas, neviens nerunās. Skaist, cilvēki runā par šiem klimata jautājumiem Marakešā, Balī 2007. gadā un daudzās citās skaistās uh, vietās, kur cilvēki pavada atvaļinājums. Uh, bet eh, pilsoņiem eh, lidojumi kļūst aizvien nepieņemamāki, eh, nepieejamāki un notiek daudz citas absurdas lietas. Protams, te ir ļoti daudz jautājumu. Es decembrī piedalīšos Čīlē, bet CO2 izmeša nav man lielākā problēma. Šodienai man pietiek, jo tas viss ir um, nepareizi. Paldies! Paldies, paldies Limmeras kundzei. Un tagad dodu vārdu Annai Višņevskai, EKR grupas vārdā. Lūdzu, viena minūte. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Jau šobrīd Eiropas Savienība ir visambiciozākais kontinents un valsts savienība klimata politikas veidošanā un īstenošanā. Tieši šā iemesla dēļ es nedomāju, ka mums vajadzētu nākt klajā ar jauniem saukļiem paraudzīsimies uz Eiropas klimata politiku tā plašāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs Eiropā neesam konkurētspējīgi. Ražotāji Eiropā vairs nespēja konkurēt ar citiem ražotājiem pasaulē. Paskatīsimies kaut vai uz tērauda izstrādājumiem. Eiropa šobrīd pārpludina lēti tērauda izstrādājumu no Ķīnas, un mēs zaudējam darba vietas, konkurētspēju un tā tālāk. Tā tad mēs zaudējam šajā cīņā, mēs zaudējam darba vietas, cilvēki eh, slīksta depresijā. 54 miljoni cilvēku Eiropā cieša energo nabadzības dēļ. Kāpēc mēs nerunājam šobrīd par to? Protams, arī es iestājos ka, eh, par klimata saglabāšanu, un tomēr šai pārējai uz nulles izmešiem un klimata saglabāšanu mums tomēr ir jādomā arī par to, ko tas dara cilvēkiem. Polijā mēs lielā mērā esam atkarīgi no oglēm, un tāpēc mums ir nepieciešama godīga šī pārēja. Priekšsēdētājs paldies, un tagad dod vārdu goja vārdai Silvija Mūdiga lūdzu. Kiedos. Paldies, prieksēdētāji kungs labākais konkurences, eh, ko mēs varam izdarīt konkurencei, ir eh, tī, ir tādi noteikumi, kuri skatās uz nākotni, un, protams, kad arī par klimatu domājot, eh, tas var negatīvi ietekmēt mūsu nākotni. 30. gadam izvirzītie mērķi samazināt izmešas par 25% nepietiek. Šeit jau izskanēja skaitlis 55% un nepietiek tikai ar skaistām runām. Mums nav pietiekams eh, ambiciozs mērķis. Mums šie mērķi ir jābalst uz zinātniski pierādītiem datiem. Mēs varam runāt par četriem eh, dažādiem uh, Um, četriem dažādiem veidiem, kā klimata izmaiņas mūs ietekmēs negatīvi, un visbūtiskākais ir bioloģiskās daudzveidības eh, noplicināšanās. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir tāds kā imūnais vairoks mūsu planētai, un ja mēs zaudēsim bioloģisko daudzveidību, mēs dosim bojā. Mums beidzot ir jāsaprot, ka arī ekonomiskā izaugsme, mūsu labklājība ir saistīta ar klimata izmaiņām, un mums ir arī jā kaut kas jāsaka tiem jauniešiem, kur iziet ielās, sēž pie parlamentiem un prasa, lai mēs politiķi kaut ko darītu. Mēs nedaram neko. Prieksēdētājs jāpaldies. Tagad Līzes kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas uh, komisijas uh, priekšsēdētājs amata kandidāta uh, Nerlains Gunas sacīja, ka es jūtos iedvesmoti no tiem miljoniem jauniešu, kas ir, ir mūsu sirdīs un mūsu ielās. Es Urzulu Fonderlainu varu tikai atbalstīt šajā ziņā. Uh, Mēs eh, vēlamies kļūt eh, klimata ziņā neitrālu, mēs vēlamies arī panākt Eiropas Savienības mērķus un palielināt mērķus 2030. gadam. Es gribētu brīdināt mūs visus nevainot pašiem sevi visu laiku. Eiropas Savienība līdz šim eh, jau ir bijusi pirmajās rindās klimata aizsardzībā. Uh, Cik tālu man redzams, mēs kā esam vienīgā lielā ekonomiskā lielvara pasaulē, kas ir eh, nolēmusi, ka ir vēl ka ir jāizpild un jāsasniedz vēl vairāk nekā Parīzes mērķos tika nosprausts. Un es domāju, ka to vajadzētu vairāk vērst arī uz citiem eh, piesārņotājiem, kas piesārņo vien vairāk. Tās diskusijas, kas mums ir Eiropā, eh, liecina par to, ka mums jau ir likumi, mēs jau esam dažus mērķus sasnieguši un mēs gribam sasniegt vēl vairāk, bet citi kolēģi tā nerīkojas, citi partneri tā nerīkojas un tāpēc vajadzētu uzsvērt, ka tas ir nepieciešams. Fanderlains kundze jau sacīja, ka mums ir uh, mēs nedrīkstam eh, arī rūpniekus izdzīt no Eiropas. Es domāju, ka tas ir būtiski panākt, lai klimata aizsardzība un dar jauna darba vieta radīšana iet roku rokā, tad mums izdosies arī sanā, panākt šos visus mērķus. Paldies! Muito obrigado. Palavra agora para o nosso colega Marc Tarabella. Merci, Presidente. Eh, paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Cilvēki, kuri cieši klimata izmaiņu dēļ, šo skaits turpina pieaugt. Bioloģiskā daudzveidība e, samazinās, un e, šis e, samits tiek organizēts e, gadu pirms tam, kad būtu jāizpilda Parīzes mērķi. Tas, ka mēs esam izvirzījuši paši savus klimata mērķus, ir saskaņā ar Parīzes mērķiem, un tomēr ar to nepietiks. Jo patiesībā, ja mēs vēlamies samazināt e, temperatūras pieaugumu divu grādu ietekmē, tad mums ir jādara daudz vairāk. Mums e, ir jācīnās pret klimata izmaiņām daudz plašākā aspektā. Cīņa pret klimata izmaiņām un vidas aizsardzību iet cieši roku rokā ar migrācijas jautājumiem, ar nabadzības apkarošanu un bada izskaušanu. Šos pasākumus jau atbalsta ik viens, teorētiski ik viens, bet kādā veidā mēs iestājamies par vislielākajām riska grupām, proti tiem, kuri dzīvo lielā nabadzībā un kā klimats ietekmēs viņus. Uh, Mums ir jācīnās pret uh, lielajām atšķirībām sabiedrībā starp dažādiem slāņiem. Mums ir jābūt pietiekami ambicioziem, mums ir jāraugās pozitīvi nākotnē, bet jāpiedāvā arī konkrēti eh, izpildāmi risinājumi. Prieksēdētājs, paldies! Nākamā Frederika Rīsa lūdzu. Vienu minūti, paldies, prieksēdētāja kungs. Uh, Pārfrāzējot iepriekšējā Fran Francijas prezidenta Žaka Širaka teikto, mēs degām. Un tomēr ve, um, pagai, tā tad. Nākamajā nedēļā mēs eh, runāsim Ņujorkā par šiem jautājumiem. Protams, mūsu ambīcijas ir eh, ļoti lielas, bet eh, jau šodien mēs esam samazinājuši par 23% mūsu izmečus. Un tomēr 19. gadā mēs piedzīvojām klimata izmaiņu iz, izraisītas katastrofas tādas kā plūdus, tveici, ugunsgrēkus, viesuļvētras. Tas skaidri parāda, ka ar Parīzes mērķu izpildīšanu vai pat pildīšanas sākšanu nepietiek. Mums eh, ir jāskatās tālāk. Un Ņujorkā mums ir jāraugās, ko darīt, ko darīt ātrāk, labāk un fiksāk. Eiropas Savienība, ja tā var teikt, ražo tikai 9% no izmešiem, bet mums eh, ir jāraugās arī uz to, kā mūsu pieņemtie klimata saglabāšanas likumi ietekmēs ekonomiku. Fonderlejenas eh, kundzes piedāvātā zaļā programma mūs ved šajā virzienā. Prieksēdētājs, paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Karimai Delīvārds lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi, plenārsēdē šeit jau izskanēja, ka planēta deg, mēs ejam bojā, bet eh, zinātnieki un pētnieki jau sen mūs ir brīdinājuši, ka tā tas būs. Bet eh, Pietiek runāt, pietiek baidīties. Mums ir nepieciešama šobrīd rīcība un konkrēti rezultāti. Ir pienācis laiks, lai mēs visiem būtu par piemēru. Mēs Eiropa, mums ir jābūt pionieriem. Mums Eiropā mēs esam pieņēmuši Parīzes līgumu, mēs esam izvirzījuši klimata mērķus, pamodīsimies beidzot. Apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā mums Eiropai ir jāpieprasa, ja lai Eiropa būtu priekšgalā un piedāvātu uh, eh, ETS arī aviācijas nozarei. Tā ir unikāla iespēja Ņujorkā par to runāt. Un ticiet man, ja jūs to nedarīsiet, tad rīt jūs apvainos nākamās paudzes par to, ka jūs esat aizlaiduši bojā mūsu pasauli. Obrigado. Um Paldies. Tālāk lūdzu būs Adevila Oba. Paldies, komisārkungs. Klimata pārmaiņu ietekme ietekmē mūs dažādos veidos. Piemēram, mēs redzam, ka, tā, ka Dažādi populāri cilvēki, piemēram, aktieris Leonardo DiCaprio, arī pievērš uzmanību šiem jautājumiem. Mums ir jāsaglabā vide. Mēs visi esam ieinteresēti, lai aizsargātu savas valsts, bet mums ir jāatceras, par ko mēs šodien runājam. Būs ANO tikšanās, tiks runāts par politisko programmu, un uh, tur arī dažas patiesības tiks pārveidotas vai aizstātas ar ko citu. Klimata programma nāk par sliktu lielām, lieliem uzņēmumiem, un tas izmaksā dārgi. Mēs šajā parlamentā runājam par miljoniem eiro, bet mēs to nesakam Eiropas pilsoņiem, jo gal galā tas viss skars arī viņu maciņus. Paldies! Un tagad došu vārdu Markam Botēngas kungam. Paldies priekšsēdētājiem! mums nevajadzētu tagad strept kārstu putrus. Simts tūkstoši jauniešu visā Eiropā pieprasa sociāla klimata aizsardzības politiku, kas būtu ambicioza. Bet eh, patiesībā mēs nemaz nekādu progresu nesasniedzam. Mēs joprojām nesasniedzam tos mērķus, kas būtu jāsasniedz, un mēs nepalīdzam šiem jauniešiem. Ja mēs vēlamies mazināt šo aizvien pieaugušo nevienlīdzību un darīt kaut ko vairāk klimata aizsardzības jomā, tad mums ir jāizbeidz taupības politika, mums ir jāinvestē rūpniecībā un infrastruktūrā. Tas ir jāpadara iespējams, un mums ir jārūpēs par to, lai miljonāri visā kontinentā maksātu nodokļus. Viņiem vajadzētu maksāt nodokļus. Mums par to jāparūpēs, un šī nauda ir jāizmanto cilvēkiem un pasaules labā. Un jābeidz arī tirgoties ar uh, izmešiem, jo ar to lielie uzņēmumi pelna naudu, un tikai tā mēs varam izglābt planētu. Paldies, un tagad došu vārdu Kristiānam Silvijam Busovī. Paldies, dargie kolēģi! Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir ārkārtīgi būtiski, lai panāktu mums visiem labāku un ilgtspējīgāku nākotni, neraugoties uz svarīgu progresu, piemēram, uh, zīdaiņu un uh, grūtnieču mirstību samazināšanos un daudzām citām lietām. Ļoti daudz, kas ir jādara klimata labā, bioloģiskās daudzveidības labā, nevienlīdzības un uh, bada izskaušanā. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz uh, ilgspējīgas attīstības mērķi numur 10 uh, par gaisa kvalitāti. Tas ir ļoti būtisks plāns, vienalga, vai mēs runājam par veselības vai politiku vai ekonomikas izaugsmu vai ilgspējīgu attīstību. Tas ir ļoti būtiski. Mūsdienās mēs vairs nevaram runāt par nevienlīdzību tikai valstīs ar zemiem ienākumiem. Šeit tas attiecas arī uz um, valstīm, kur ir augsti ienākumi un vidēji ienākumi. Koncentrējoties tikai uz ekonomikas izaugsmi, mēs nevarēsim izskaust nevienlīdzību. Ir nepieciešama plašāka mēroga politika, lai panākt ilgspējīgas attīstības mērķus. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Havi Lapesam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs redzēsim, ka starptautiskā sabiedrība nākamajā nedēļā satiksies kārtējo reizi, lai runātu par klimata izmaiņām un ilgspējīgas attīstības mērķiem. Viena lieta kas varbūt nav draudz nākotnē, bet gan ārkārtas situācija šobrīd, ir tāda, ka ir jāpāriet no vārdiem uz darbiem. 2015. gadā mēs jau garu un plašu runājām, mēs uh, Parīz līgums noslēdzām un uh, viedojāmies, ka ir uh, jāsamazina temperatūras celšanās apjoms. Uh, vai ātrums, bet mēs redzam, ka tas daudz, ko, daudz nav devis. Es, mēs esam piedzīvojuši dažādus eh, klimata katastrofas, tai, tai skaitā uh, plūdus, ugunsgrēku Spānijā. Mums ir jādara vairāk, mums ir jāpēt, ko mēs varam darīt lietas labā, mums ir jāraugās, lai samazinātu oglekļa emisijas un citus izmešus, mums ir jānosprauž ambiciozi mērķi, kas būtu arī reāli izpildāmi. Un treškārt, kas mums vēl ir jādara, mums ir jāraugās, lai būtu taisnīga ekoloģiskā politika, lai ja tas negatīvi neietekmētu infrastruktūru un ekonomiku. Mums ir jāaizsargā darba vietas, jāraugās, lai būtu labi pamati pārējai, pārējai, ka ir jābūt ekoloģiski un sociāli godīgai. Uz to būtu jākoncentrējas, un mums ir laiks to darīt. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu Mortenam Petersenam. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vispirms vēlētos pateikties komisāra kungam par viņa nepagurstošo cīņu pēdējā, iepriekšējā sasaukumā cīņa pret klimata izmaiņām. Un eh, Eiropas parlaments pirms eh, pirms vasaras patiesībā Eiropas parlamenta vēlēšanas bija klimata vēlēšanas, ja vēlaties. Un iedzīvotājs skaidri pateica, ka mums ir jārīkojas nekavējoties. Tāpēc tas, ko esam apsolījuši, kā paši sev tā arī iedzīvotāji, mums tas ir jāizpilda. Un nākamajā nedēļā Šeit jau tas izskanēja, mēs visi esam um, viensprātis, ka 50. gadā Eiropas Savienībai ir jābūt klimata neitrālai. Tas ir ļoti garš ceļš, bet mēs to izdarīsim. Un patiesībā e, šajā galotņu tikšanās reizē mums ir jārunā par mērķiem un kā to izpildīt. Uh, Šeit jau izskanēja, ka Fonderlejenas kundze 30. gadam ir izvirzījuši šo zaļo programmu, bet 30. Eh, gads ir pēc desmit gadiem, un tas ir jau pavisam tuvu. Vispirms, eh, vēlreiz, tātad beigās vēlreiz vēlētos pateikties eh, komisāru kungam, un lai jums izdodās lai jums izdodas jūs nākamajos amatos un pasakos par iepriekšējo piecu gadu darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad doda vārdu Blosa kungam lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, 21. maijā tieši pirms šī Eiropas parlamenta ievēlēšanas miljoniem jaunieši pieteica streiku klimata vārdā. Viņi streikoja, tāpēc, ka jūs nerīkojaties. Uh, Zinātnieki mums teica, ka mēs varam par 1,5% ierobežot globālo saslimšanu, eh, sasilšanu, bet mums nav laika, mums ir jārīkojas tagad, bet eh, joprojām nekas nav izdarīts. Jūs dosieties uz ANO klimata samitu ar tukšām rokām, jūs neatgriezīsieties ar jaun, jauniem, ambiciozākiem klimata mērķiem. Tā ir izgāšanās, es atvainojos. Un tāpēc šo piekdienu atkal miljoniem bērnu un pieaugušo streikos, tāpēc, ka jums, jūs nespējat izpildīt savus solījumus. Viņam ir viena vienkārša vēstījums. Viņš saka, rīkoties klimata vārdā tagad. Paldies! Un tagad došu vārdu Izabelai Helēnai Klohai. Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Uh, Šonadēļ mediji visā pasaulē rakstīs par to, kas notiek samitā Ņujorkā. Protams, klimata politika ir kļuvusi par tādu kā vispārīgi politikā no apgalvo, ka mēs sūtīsim spēcīgu signālu, nodrošināsim, lai valsts iesaistītos, jo tas ir ļoti būtiski. Uh, lai tiktu īstenots Parīzes līgums. Es esmu no Silēzijas, Polijā, un es gribētu atgādināt, ka mums ir jāpatur prātā, ka ir nepieciešams laiks, mums ir jāatceras par solidaritāti, kas ir nepieciešama ar, ar tiem reģioniem un tām sabiedrības daļām, sabiedrības grupām, kas visvairāk izjutīs uh, vispārējas sekas. Ņujorkā jūs pārstāvēsiet arī tos mūsu sabiedrības locekļus, kuriem ir grūtības, kam ir nepieciešams vairāk laika, lai piemērotos. Lūdzu, neaizmirstiet par viņiem. Paldies! Un tagad došu vārdu mūsu kolēģei Dolorsai Monseratai. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs! Darbs, ko jūs veicat, šādos grūtos apstākļos būtu ņemot vērā enerģētikas un klimata izmaiņas, ļoti daudz nozīmē visiem eiropiešiem. Tas ir bijis kā garants, ka Eiropa var būt vadošajā lomā cīņā pret klimata izmaiņām un cīnīties par uh, labāku klimatu nākamajām paaudzēm. Parīzes līgums bija fundamentāli svarīgs, taču jūs savus mērķus esat sasnieguši un mēs uh, virzamies uh, pretī enerģētikas savienībai. Es domāju, piecus gadus uh, komisijas darbā jūs varat saukt par veiksmi, jo mēs esam strādājuši visi kopā un jūs esat bijis ļoti labs sarunu vedis un mēs esam bijuši spējīgi arī sadarboties. Tas, ko jūs atstāsiet nākamajai komisijai, būs tāda augsta latiņa. Uh, Es gribētu tiešām no sirds jums pateikties. Mums bija ļoti liels gods, ka jūs pārstāvēsiet mūsu amatā nākamajā nedēļā un ka jūs bijat tik labs komisārs. Paldies, un tagad došu vārdu nākamajam runātājam Dāns kungam. Paldies! Komisāri! Divus gadus atpakaļ es eh, biju referents par eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem. Mēs runājam par ambīcijām, par to, ka ilgspējīgas attīstības mērķiem jākļūst arī par Eiropas Savienības institūciju mērķiem. Un eh, mēs arī runājām par to, kā jāstiprina mūsu darbības, lai šos mērķus tuvinātu līdz 2030. gadam. Uh, Es domāju, ka te ir dažas sistēmiskas kļūdas pieļautas, un mums ir ļoti rūpīgi jāpēt, kā Eiropas Savienības institūcijas ir izveidotas, lai īstenot šos ilgspējīgas attīstības mērķus. Es biju patīkami pārsteigts, ka Komisijas eh, prezidenta amata kandidāts sacīja, ka ir nepieciešams eh, izlīdzsvarot šo te šo sistēmu un ka viņi to vēlas darīt, bet ir trīs scenāriji, par kuriem gribētu runāt. Pirmajā scenārijā, pirmais scenārijs ir vienīgais nepareizais eh, ir vienīgais pareizais, bet tas mums palīdzēs reāli šos mērķus sasniegt un radīt ilgspējīgu nākotni. Mums šajā vietā ir jāparāda spēcīga vadošā loma, kas tik ļoti pietrūkst pasaules eh, arēnā. Un mums ir jābeidz domāt, ka ilgspējīgas attīstības mērķi ir domāt tikai ķeksīšu pēc. Mums ir jāsaprot, ka tie ir būtiski. Komisāri, paldies par jūsu personīgo apņēmību šogad laikā, bet lūdzu neskatīsimies pār šīm sistēmiskajām kļūdām un nākamajā mandātā darīsim visu pareizi. Paldies! Paldies! Un tagad Flego kungam vārds lūdzu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, kolēģi, man ir liels gods, ka es uh, varu runāt par ļoti svarīgu tematu mūsu nākotnē, runājot par mūsu mērķiem. Mūsu mērķim ir jābūt ļoti skaidra, mums ir jābūt vadošajiem cīņā pret klimata pārmaiņām. Lai to mērķi panāktu,